Państwa, <clears throat> rozpocznijmy z większym opóźnieniem. Dāmas un kungi, labvakar! Sāksim sēdī ar nelielu nokavēšanos. Deputāti vairākums ir atnākuši. Paldies! Sirsnīgi sveic jūs šodienas ārkārtējā komitejas ārkārtas sēdē. Mums ir arī e, dažādi plenārsēdes jautājumi skatām, bet vispirms apskatīsim darba kārtību. Es neredzu, ka kādam būtu šeit piebilžu vai iebilžu, tad uzskatām to par pieņemt. Darba kārtība bija arī tieši saitē apskatām, un tulkojums ir visās valodās, izņemot igauņu, maltiešu, slovāku un gēļu valodu. Un tagad balsojums došu vārdu Jāra kungam. À, bet jā, vēl arī paziņums. Šulca kungs sēd, sēd atklājot sacīt, ka Bonanno kungs ir uh, satiksmes negadījumā ar automašīnu um, miris. Viņš strādāja mūsu komitejā un izsakam līdzjūtību viņa tuviniekiem. Esam eh, domās pie viņa ģimenes un tagad pieminēsim viņu ar klusuma brīdi. Lūdzu piecelties, eh, lai izrādītu cieņu kolēģim. Bardzo dziękuję. Paldies! Neviens nezina, kur kur būs viņa tālākās gaitas, un es tagad gribētu lūgt Jārkungu, nē, Sendras kundzi. Paldies, priekšsēdi. Es gribēju um, teikt, ka jūtos nelāgi, jo šī sēde notiek uh, kopā ar plenāras sēdi, kur arī lauksaimniecības jautājumi tiek skatīti. Uh, es nesaprotu, kā mēs um, varam nonākt šādā situācijā, vai nu Eh, piedalīties lauksaimniecības komitejas sēdē vai arī vismaz piedalīties šajā debatē, kas notiek paralēli šai komitejas sēdēs. Lūdzu eh, to no, ieprotokolēt un eh, lai tādu gadījumu neatkārtotos nākotnē. Deputāts kundze pilnīgi jums piekrīt, tā tam nevajadzētu būt. es centīšos tiešām gādāt, lai šādas situācijas nākotnē neatkārtotos. Protams, mēdz būt kādas tehniskas kļūmes, problēmas, bet eh, tās būtu jāmēģina novērst. Tas ir mūsu uzdevums. Tagad jāra kungam vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir trīs komentāri. Pirmkārt, paldies, otrkārt atvainošanās un treškārt paziņojums par pirmo, par pateicību. Es gribu pateikties komitejas kolēģiem, īpaši ēnu referentiem. Mēs esam sarīkojuši trīs ēnu referents sanāksmes, un es varu teikt, ka no katras ēnu referents sanāksmes es iznācu gudrāks nekā tajā iegāju. Paldies par konstruktīvu līdzdalību. Otrakārt, atvainošanās. Mēs vienojāmies galveno virzienu, budžeta stabilizāciju un arī, ja sabiedrība vēlas eh, papildus prasības izvirzīt lauksaimniecībai, tad arī budžetam jābūt plašākam. Tāds ir ziņojuma galvenais vēstījums par atvainošanos. Bija ļoti daudz grozi un pieteikumu, kas bija ļoti interesanti un brosnoši, bet ēnu referents sanāksmē mēs vienojamies, ka centīsimies palikt iespējami tuvāk pie apskatāmā jautājuma. Es lūdzu kolēģis kas uzskata, ka viņu grozījumi nav ņemt vērā, neaizmirst, to mēs noteikti vēl vidas termiņa apskata ietvaros vai veselības aprūp, eh, stāvokļa ap, apskats sakarā noteikti varēsim atgriezties pie jūsu eh, ierosinājumiem. 59. grozījums, kā jau sekretariāts droši vien zina, ir atsaukts, mums ir mutisks grozījums pie 10. punkta un pie 131. Bet abi motiskie grozījumi, e, tie bija jāiekļauj jau balsošanas sarakstā. Tātad, e, tā kad būsim tik tālu tikuši, e, tad arī par to runāsim. Paldies vēlreiz visiem par konstruktīvo līdzdalību un esam laika grafikā. Šodien varēsim balsot par ziņojums. Aizmirst pieminēt, ka septiņi kompromisi tika izstrādāti, kas gūp plašu vairākumu atbalstu. Arī par to sirsnīgs paldies. Paldies! balsošanas beigās to ņemsim vērā, jūs teikto. Tas viss ir ļoti svarīgi saturiskā ziņā, šīs piebildes un atzinums. Es domāju, mēs šādu darbu turpināsim un šodien uzsāksim tādu gāru ceļa sākumu. Es neredzu mm, tagad nekādas piebildes mutiskas, līdz ar to mēs varētu tagad sākt uh, balsot. Popravka piršā. Popravka. Uh, pirmais grozījums. Hazenkampas kundze, kas ir par pret? Noraidīts. Otrais. Par? Paldies, pieņemts. Trešais par? Paldies, pieņemts. Ceturtais par. Paldies, pieņemts. Kompromis, nē. Piektais grozījums, divas daļas. Pirmā daļa, kas par? Pret, turas noraidīts. Otrā daļa par pieņemts. Kompromiss A Elektronisks balsojums. Lūdzu, sākam balsot par A kompromisu. Viens no Aldes, tad Aldē ir par vienu balsi par daudz. Kādam jāizņem balsošanas karte. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Pieņemts. 18. grozījums par, pret, noraidīts. 17. par, pret, noraidīts. 19. par, pieņemts. 20. Atkrīt. 21. Kaputo, kas par? Pieņemts. 22. par? Pret. Noraidīts. 23. par? Pieņemts. 24. par? Pieņemts. 25. par? Pieņemts. 25. par pret noraidīts. 26. par pret pārbaudīsim elektroniski. 26. grozījums sākam balsot. 26. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais, 29. par, pret, noraidīts, 27. par, pret, pieņemts. 28. par, pret, noraidīts, 30. par, pret, noraidīts. 31. par, pret, noraidīts.

37. par, pret, norēdīts. 38. par, pret, atturas. 39. par, pret, norēdīts. 40. Vajadzētu pārbaudīt 39. 39. lūdzu sākam balsot, beidzam balsot, norēdīts. Četrdesmit devītais. Četrdesmitais. Kas par? Pret. Norēdīts. Četrdesmit pirmais par. Pieņemts. 42. par, pret, noraidīts. 43. par, pieņemts. B kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. par pret, noraidīts. 55. divas daļas, pirmā daļa, kas par, pieņemts, otrā daļa par, pret, noraidīts. 57. par, pret, noraidīts. 58. par pret noraidīts. Pārbaudīsim. 58. lūdzu balsojam elektroniski par 58. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos, jums bija taisnība. 59. ir atsaukt, 60. par, pret. Arī šo pārbaudīsim elektroniski. Varbūt vairākums būs tāds pats. Sāksim balsot. Sākam balsot. Sekretārs, prošu, jā.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 Tagad nāk mutisks grozījums. Agilēras kundze iesniegusi. Eh, es ļoti īsi raksturošu. Runa ir par sekojošo. Ziņojumā kas ir, tā tas arī ir ietverts otrajā rubrikā, nodaļā ar īpašu aizsardzības klauzulu, bet trešajā kategorijā ir pasākumi dzīvnieku un augu veselībai. Tāpat es domāju, ka šajā grozījumā vajadzētu norādīt arī to, ka šeit netiek lietoti nekādi līdzekļi izēvielas, kas pašlaik tiek izmantotas tā saucamie fitosanitārie pasākumi, par tiem var izlasīt jā, trešajā sadaļā daudzgadu finanšu plānā. Un šeit tiek norādīts, ka um, apgādes drošība ar pārtiku var tikt apdraudēta šajā trešajā sadaļā nav paredzēts mazāk uh, līdzekļu paredzēts. Paldies! Ne, neviens nevēlas celt iebildumus. Kas ir par, par šo mutisko grozījumu? Pieņemts. Nākamais 68. par, pret, noraidīts. 69. par, pret, noraidīts. Kompromiss D. Sākam balsot. Divas daļas. Pirmā daļa. Sākam balsot. D kompromiss pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Tagad otrā daļa, kompromiss D, otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jautājums, jo nebija neskaidrības, vai par otro daļu mēs balsojām, vai par 77. grozījumu. Varbūt mēs varētu atkārtot šo balsojumu. Es deputāts kungs. Tas ir ļoti labs jautājums, jo balsojums bija elektronisks par šo kompromisu jautājumu. Mēs esam nobalsojuši, un tas ir pabeigts. Tagad 77. kas par 77. grozījumu, kas pret, noraidīts. 78. par, pret, noraidīts. 79. par, pret, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 79. lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. par. Pieņemts. 81. par. Pret. Noraidīts. 82. par. Pret. Noraidīts.

91. par pret noraidīts. 86. 91. jāpārbauda. Elektroniski balsojums par 91. Beidzam balsot. Noraidīts. Bet balsu vairākums nav pārliecinoši. 86. par pret, pieņemts. Jāpārbauda. 88. par, pret, noraidīts. 90. par, pieņemts. 92. par, pret, noraidīts. Kompromiss E. Elektronisks balsojums. Lūdzu. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. par pret. Tu noraidīts. 103. par pret. Noraidīts. Kompromiss F par. Atvainojiet. Sākam balsot par kompromisu F. Beidzam balsot pieņemts. Nākamais 114. kas par pieņemts. Kompromiss G. Sākam balsot. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtdevts piektais, kas par pret, noraidīts. 126. par pret, noraidīts. 127. par. Simtdevts septītais. par pieņemts. 128. Eniju, kas par pieņemts. 129. par pieņemts. 130. par pret noraidīts. Pārbaudīsim 130. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mutisks grozījums. Budžeta komitejas vadītājs ir iesniedzis. Varbūt varat īsi komentēt grozījumu. Jā, tas ir mans uh, grozījums, kura mērķis ir izcelt uh, to, cik svarīgi ir izveidot apdrošināšanas fondu, kas ļautu o, gadījumā, ka cenas ievērojami svārstās un ka tās krīt, un kad ir arī jāmudina lauksaimnieku samazināt sarežģīto apjomu, kompensēt zaudējumus, kas izriet no šīs ražošanas samazināšanas lai nu būtu šis līdzsvers starp uh, pieprasījumu un piedāvājumu. Nu, lūk, tas aizstāja 131. grozījumu. Dziękujemy. Pan poseł. Paldies, deputāt kungs. Jūs esat bijis arī finanšu ministra amatā. Mums noteikti jāņem vērā tas, ko jūs sakāt. Balsosim par pirmo daļu. Kas par pirmo daļu? Paldies, pieņemts. Otrā daļa. Ā, tikai viena daļa. Atvainojos, saka priekšādātājs, līdz ar to grozījums ir pieņemts. Nākamais par atzinumu kopumā ar grozījumiem. Balsojums ir elektronisks. Sākam balsot par atzinumu kopumā ar grozījumiem. Lūdzu, beidzam balsot. Paldies! Atzinums ir pieņemts. Sveicu tā autorus. Liels paldies arī par plašo darbu ar šo ziņojumu. Vai referents vēlas vēl ko teikt? Nē. Es uh, pievienojos pateicības vārdiem. Darbs noritēja ļoti tādā patīkamā komandas gaisotnē, un tagad mēs varam doties uz pārunām. Mums tikai vēl jāpārliecina mūsu kolēģi budžeta komitejā par mūsu labajiem nolūkiem, Es domāju, ka tas mums arī varētu izdoties. Un es domāju, ka Eiropas pilsoņi, Eiropas lauksēmnieki būs tikai priecīgi par to, ja mums izdosies uzlabot kopīgo lauksaimniecības politiku. Un mums ir jābūt arī budžeta jautājumos, jā, jāaizstāv lauksaimnieki. Tiešām dažādās sanāksmēs arī es esmu uh, budžetā uh, intereses un iebildes, protams, uh, uzklausījis un pieredzējis, kā tās izpaužas. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Arī šeit referents ir Jāra kungs, mandāts trilogam 2017. gada budžeta ietvaros. Lūdzu. Paldies, priekšādātāja. Vēlreiz paldies arī ēnu referentiem. Mums mēs saņēmām vairāk nekā 40 grozījumus, izstrādājām piecus kompromisus un parasti runājot par budžetu lauksaimniecībā mums ir Mēs esam pelnījuši trīs zvaigznītes par labo darbu, jo esam 2016. gadā ļoti sasnieguši ļoti labu rezultātu, trāpījuši tieši acī, un tagad es domāju, ka nākamajam gadam mēs varam, mums ir iespējas nodrošināt mūsu lauksaimniekiem finansējumu. Un ja ražotāja cenas beidzot atkal uh, pieaugtu, arī tas būtu ļoti labs rezultāts, bet ar šo ziņojumu mums arī ir iespēja sniegt palīdzību mūsu lauksaimniekiem. Paldies! Deputāta kungs, šīs trīs zvaigznītes mēs labprāt varam jums piešķirt. Tagad balsojums par A kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 11. kas par? Atvainojos B kompromiss. Protams, vispirms B kompromiss. Lūdzu, balsojam par B kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 11. grozījums kas par pret noraidīts. 12. par no, pieņemts, 13. par pret jāpārbauda. 13. lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. par pret noraidīts. 15. 14. lūdzu varam pārbaudīt. Sākam balsot. 14. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Nē. 15. grozījums par pieņemts. C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums par pret. Noraidīts. 21. par pret. Noraidīts. Kompromiss D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 pret, noraidīts. 32. par, pret, noraidīts. 33. par, pret, noraidīts. 34. par, pret. Pārbaudīsim. 34. elektroniski lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Pārbaudīsim. 38. sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 39. par, pret, noraidīts. 40. par, pret, noraidīts. Kompromiss E. Sākam balsot. E kompromiss. Beidzam balsot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 atzinumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Liels paldies! Tas bija atzinums par jautājumu 2017. gada budžets, mandāts trilogam. Vai Jārkungs vēl vēlas ko teikt? Nē. Bet jūs esat apmierināts. Varētu teikt, ka labā sadarbība liek vēlēties vēl vairāk šādas sadarbības. Liels paldies vēlreiz visiem kolēģiem un ēnu referentiem. Un es, deputāta kungs, arī vēlētos, lai šādi varētu teikt, eh, mēs tā varētu teikt arī tad, kad būs noslēdzies darbs ar budžetu 2017. gadam. Un tagad Erances Garcijas kundzes uh, ziņojums, lūdzu. Bueno, seré... Paldies, pavisam īsi. Un šis ir atzinums ko esam izstrādājuši. Un paldies kolēģiem arī par iesniegtiem grozījumiem. Paldies arī par jūsu konstruktīvo dāsnu attieksmi. Sveic uz visām grupām. Tiešām liels paldies visiem par sadarbību. Nu, tagad, jā, kompromiss ir uh, šeit, un tad, nu, jādara viss, lai arī tad varētu tikt integrēti mūsu priekšlikumi ziņojumā, kas tiek sagatavoti Inte komitejā. komisija, komitejas atzinums ir ļoti skaidrs, nav daudz nekas vairs sakāms, ir jāsāk balsot vienīgi par 108. grozījumu, kas ir atsaukts. Paldies! Že često e, Jā, dāmas un kungi, tā tas pasaulē notiek. Es nezinu, kāpēc, bet dažas komitejas noraida grozījumus. Un tad man atliek tikai konstatēt, ka arī citas komitejas labprāt mm. vēlas nodarboties ar mūsu kompetenci esošiem jautājumiem. Un problēma līdz ar to tikai padziļinās mūsu pozīcija nekļūst vājāka, bet priekšādātāja konferencē var pieredzēt ļoti interesantas diskusijas. Un var redzēt arī, cik uh, pašreizējā situācijā kopējā lauksainicības politika ir saistīta ar ārējām problēmām, ar tirniecības jautājumiem, ar pasaules tirgu, ar globalizāciju un tam līdzīgi. Tas viss ietekmē Eiropas Savienību, ietekmē lauksaimniecību mūsu valstīs, un tāpēc arī šie atzinumi ir jāizstrādā un tas jāņem vērā. Es atvainojos, ka, bet tomēr nevarēju atturēties, bet tagad balsosim. Pirmais kompromiss. Lūdzu, elektronisks balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot par pirmo kompromisu. Pieņemts. Nākamais grozījums numur 13. Un šeit ir uh, piebilde, tad kas ir par, kas pret, noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par, pret, noraidīts. Piektais par, pieņemts. 19. par, pieņemts.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 34. par pieņemts. 18. par pieņemts. 33. par pret. Dāmas un kungi, nobalsosim elektroniski par šo. Nebija īsti skaidrs. 33. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss. Sākam balsot par otro kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Šķiet, ka problēma ir tāda pati, kāda radās man. Tulkojums kaut kur iestrēgst vai pazūd, skaņa pazūd, vai citiem arī ir tāpat. Šķiet, ka tagad viss darbojas, un tad atkal pazūd sakrunātāja. Debe de ser nuestro bloque. Šķiet, ka šeit kaut kas nedarbojas. Manam kaimiņam ir tāda pati problēma. izslēdzas iekārta, varbūt jānomaina vieta. Mēs kambjamos? Vai tev arī izslēdzas? Um, priekšēdētājs runā bez ieslēgta mikrofona. Tiešām, varbūt jums jāapsēžas citā vietā. Jā, tas atkārtojas. Tātad 34. par pret noraidīts. 43. 46. noraidīts, 38. par, pret, noraidīts, 50. par, pieņemts, 51. par, pieņemts. Tiešām tas atkrīt, jo 50. tika pieņemts. 113. ir tāpat. 52. kas par pret noraidīts. 55. par pieņemts. 57. par pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. Kas par? Noraidīts. 73. par? Pieņemts. 74. par? Pieņemts. 36. Atkrīt. Kompromis ceturtē ar numuru četri. Sākam balsot. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts vienbalsīgi. 90. grozījums, 92. par, pieņemts, 93. par, pieņemts pret, noraidīts, 94. par, pret, noraidīts, 97. par, pieņemts. Tagad balsojums par piekto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 99. kas par pieņemts, 108. atsaukts, kompromiss numur 6. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 118. par pieņemts, 123. par pret noraidīts, bet varam pārbaudīt 123. lūdzu elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Labi. Nākamais 124. kas par? Paldies, pieņemts. 125. par? Pieņemts. 126. par? Pieņemts. 127. par? Pieņemts. 128. par? Pieņemts. 131. Vai jāpārbauda? Ir 131. kas par? Par, pret, noraidīts. Bet varam pārbaudīt 131. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 132. par pieņemts. 103, 115. atkrīt. 133. kas par pieņemts, 134. par pret noraidīts, 135. kas par pieņemts. Par nākamajiem vairs nav jābalso, tātad balsosim par rezolūciju ar grozījumiem. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Referents kundze, jūs vēlaties vēl ko sacīt? Liels paldies, paldies arī kolēģiem par kopīgo darbu un atbalstu, konstruktīvo dārsnu attieksmi. Ceru, ka Inta komitejas koordinātori arī sadzirdēs mūsu signālu. Esam visu darījuši, lai mūs sadzirdētu. Tā, kolēģi, tādējādi esam noslēguši balsošanu. Sestais darba kārtības punkts. Šeit ir runa par ļoti nopietnu problēmu, par cenu svārstību lauksaimniecības tirgos. Šī ir absolūta prioritāte. Referenti ir Delēja kundze. Un mēs tad arī viņu uzklausīsim, lai viņi varētu mums iepazīstināt ar šo dosie lūdzu. Prieksētāja kungs, liels paldies! Gudētie kolēģi! kolēģi, kas ir šeit, un arī godētie ēnu referenti. Es vēlētos jūs nedaudz iepazīstināt ar kontekstu, kā jūs zināt, tad uh, cenu svārstīgums lauksniecības tirgos mūs satrauc jau ļoti sen. Vēl jau vairāk šajā krīzes periodā, kur, diemžēl, Neviena lauksaimniecības nozare nav izvairījusies no šīs problēmas, kad jūs runājāt brīdi atpakaļ par tirdzniecības uh, nolīgumiem, mēs varētu arī runāt par uh, diplomātijas politiku attiecībā uz trešajām valstīm, jo īpaši par Krievijas embargo no kā cieši Eiropas lauksaimnieki, kā Eiropas parlamenta deputāti. Mums ir jāsniedz konkrēti risinājumi lauksaimniekiem, lai risinātu cenu svārstīgumu. Tas ir vēl aktuālāk uh, arī ņemot vērā KLP atjaunināšanu. Jau vairākas nedēļas es runāju arī ar citiem deputātiem, referentiem, ārējiem ekspertiem Eiropas parlamentā, lai izstrādātu šo ziņojumu projektu, lai labāk varētu saprast, Cenu svārstīgumu galvenās problēmas un izaicinājumus organizējām vairākus pasākumus un arī pateicos kolēģiem, kas piedalījās šajos pasākumos, jo īpaši konferencē, kas notika pagājušajā mēnesī. Šeit pat uh, Strasbūrā piedalījās arī profesors Šalma, kurš ir eksperts starptautiskajos jautājumos, lauksaimniecības jautājumos. Tā tiešām bija iespējams visiem arī uzdot svarīgus jautājumus šim akadēmiķim. Tad es organizēšu vēl vienu pasākumu pēc dažām dienām šeit pat Strasbūrā. Būs jauna konference, kur piedalīsies citi eksperti. Lauksainiecības ģenerāla direktorāta pārstāvis un arī bija arī jo, mm, Amerikas lauksainiecības ministrijas uh, bijušais uh, uh ierēdnis. Es ceru, ka arī piedalīsieties tur lielā skaitā. Nu, lūk, tāds ir konteksts. Tagad vēlos atgādināt, kāds ir ziņojuma mērķis. Konstatējam, kāda ir esošā situācija cenu svārstīgumu jomā, definējam ilgtermiņu mērķus, formulējam konkrētus priekšlikumus lai darbotos pēc iespējas efektīvāk, lai nosūtītu ļoti skaidru vēstījumu. Ziņojumā būs runa tikai un vienīgi par cēnu svārstīgumu. Netiks runāts par uh, krīžu pārvaldību vai par uh, zemo cenu līmeņiem un par to, kā veidojas cenas tirgos. Trīs priekšlikumi, kas tiek minēti šajos ziņojumos ir nozara organizācija un līguma sistēma pastiprināšana, labāk lauksaimnieku ienākuma aizsardzība, ieviešot cenu svārstīgumu pielāgotus riska pārvaldības instrumentus, lai nodrošinātu ienā, lauksaimnieku ienākumu paredzamību. Un trešais - tirgu pārzemības uzlabošana, izveidojot cenu novērošanas centru. Atsaukšos arī uz to, kas tika panākts G20. Um, par lauksensības starptautisko mārketinga sistēmu, kur arī runa bija par lielākajiem uh, graudražotēm pasaulē. Un visbeidzot, cerams, ka šis ziņojums būs ļoti skaidrs vēstījums lauksaimniekiem Eiropā, lai pierādītu, ka Eiropa Savienība nav uh, viņu ienaidnieki, kā to daudz šodien domā. Gluži pretēji mēs vēlamies viņiem palīdzēt pēc iespējas efektīvāk. Protams, ka es sagaidu arī jūsu uh, grozījumus uzlabot šo ziņojumu, un es uh, tiešām ceru, ka šis būs kvalitatīvs dokuments, kur skaļi izskan Eiropas Savienības balss ļoti smagas krīzes laikā. Atgādinu arī, kāds tad ir darba grafiks, 8. jūnijas pēc divām dienām notiks tātad manis minētā konference ar um, kur piedalās arī Amerikas pārstāvi, uh, 13. jūnijas grozījuma iesniegšanas termiņš. Ja mēs varētu balsot par šo iniciatīvas ziņojumu 8. novembrī, es ceru, un decembrī plenārsēdē būs balsošana. Lūk, es mēģināju izteikties īsi, lakoniski, precīzi. Paldies par jūsu uzmanību. Liels paldies, paldies par to, ka paskaidrojāt, par ko šeit ir runa. Būtu ļoti labi, ja jūsu sacītais arī tiktu ņemts vērā visos pasākumos, kur mērķis cīnīties pret cenu svārstīgumu tirgu lauksamniecības tirgos. Tiešām šīs idejas visas ir padziļināti jāizvērtē. Nu, sāksim debatas. Kaputokungs. Paldies! Liels paldies priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlos pateikties uh, referents kundzei par uh, viņu ziņojumu. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums, kā jau arī to viņa teica. Uh, Viņi ir arī atvērta grozījumiem, lai uzlabotu šo ziņojumu. Tad noteikti arī grozījuma fāzē iesniegsim arī savus devumus. Es nerunāšu par to, kur es piekrītu, bet man te ir trīs citi punkti. Vispirms par riska pārvaldības instrumentiem dažādas, ap, dažādas apdrošināšanas, šie mutualizācijas fondi. Es uzskatu, ka šie otrie fondi, tie noteikti ir vairāk uh, jāiz, jāpadziļina šai ziņojumā, jo Eiropas Savienībā tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu patiesu lauksaimnieku aizsardzību no ienākumu zaudēšanas. Ir nepieciešams arī uh, plašāks nosegums nekā tas ir tradicionālajos pasākumos, lai tiešām tik ņemt vērā pilnīgi visi fenomeni, elementi, kas var ietekmēt lauksaimniecības saimniecības rēķinu ienākumus. Nu, lūk, tad šis income stabilization tool, kas ļoti veiksmīgi darbojas gan Itālijā un Beļģijā, manuprāt, uh, tā būtu ievērojama inovācija, lai varētu atbalstīt lauksaimnieku ienākumu stabilitāti, jo vienīgais veids, kā uh, pārvaldīt šo cenu svārstīgumu, tieši šis. Tālāk par uh, citiem jautājumiem. <coughs> par neskaidrību, kas ir saistīta lauksaimniecības cenu nākotni, par šo zemo cēnu līmenī. Tātad to te nevēlas skatīt referenti, bet es domāju, ka Eiropas Savienībai tomēr ir jāsadā pie drošības tīkliem, pie preventīviem pasākumiem, kam ir jābalstās uz šiem, šo preventīvo atbalstu, lai lauksaimnieki tiešām varētu uh, tirgot savu preci par rentablu cenu. Diezgan maz ir arī atsauču uz inovatīviem finanšu instrumentiem. Vairāk kārt jau esmu arī uz to norādījis komisāram Hoganam, piemēram, ir ļoti maz atsauču uz uh, Eiropas investīcijas bankas iesaisti. EIB vispār netiek minēta šajā ziņojumā. Es tomēr uzskatu, ka ir jāizceļ šīs institūcijas loma, jo viņi var tiešām ieprogrammēt dažādas uh, uh pasākumus, uh, paredzēt finanšu instrumentus, lai cīnītos pret cenu svārstīgumu, balstīt tādēļ lauksaimniekus Tad arī tad uh, arī šos uh, instrumentus varētu izmantot kā uh, nu, tādus avansu instrumentus. Bet noteikti nākamo nedēļu laikā mēs vēl tiksimies un sadarbosimies. Paldies! że wiele czynników wpływa na zmienność cen. Jā, ir ļoti daudz dažādu faktoru, kas ietekmē cenu svārstīgumu. Ir grūti uzskaitīt visus šos elementus, jo, nu, patiesībā to, tas ir vesels elementu kopums, kas saistīts ar KLP, es jums piekrītu, jā. Taču es arī saprotu referents ieceri. Nu, jā, es redzu tāds teksts, kas būtu viegli lasāms šajers kundze. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, dit debat heeft ook. Paldies priekšsēdētājiem. Šīs debates uh, ir līdzīgas tām, kāds bija plenāra sēdē. Jautājums referentei. Šajā priekšlikumā, ziņojuma projektā, cik daudz runājat par uh, konkurenci uh, starp uh, šim starp dažādajām likumiem, likumdošanām. Es jau Nīderlandes parlamentā, piemēram, esmu runājis arī par cenu svārstīgumu problēmu, bet, nu, problēma ir tāda, ka nav pamāta likumdošanas. Mēs jau te varam skaisti runāt, bet realitātē lauksaimnieks atbalstu nesaņēma. Cenai jābūt ļoti korektai tādēļ. Es tiešām gribētu dzirdēt, ko referenti par šo domā. Tālāk par uh, ražotāju organizācijām. Tie ir tādi kooperatīvi, pārvaldītāja, uzņēmēja intereses, nu kas tad viņus interesē, tā ir peļņa. bieži vien tieši varbūt arī tie ir lielie uh, izplatīšanas veikali, kas uh, ieliek visu naudu kabatā. Un tālāk em, Krievijas embargo, šī politiskā attieksme tā tad. Nacionālā līmenī mums tagad ir jāatrod risinājumi, jāsarada eksporta certifikātiem, dažkārt jāpieņemam lēmums, bet eh, pēc tam redzam, ka nu, šiem lēmumiem var būt visai trakas seks. Oui, <clears throat> merci, président. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. KLP reforma, kā jūs zināt, Francijas lauksaimniecība noved uz spekulācijas spirālē, ilgtermiņā vispār nav iespējams, uh, ko pārvaldīt, kāda rezultāti zūd lauksaimniecība apsarēmā zeme, bankrots, pieaug parādi. Jā, jāpieliek punkts no mūsu uh, pārīks atkarības un jāuzlabo. Uh, eksportē um, nozares, ir arī jā. Um, ie, ierobežot mūsu uh, importu nozīmē, ka pārkāpsim brīvās tīrdzniecības nozīmes, un um, es nezinu, vai mēs tik tālu iesim. Es tiešām biju pārsteigta uzklausot Delēju kundzi. Uh, jo tur tiek nožēlots uh, KLP negatīvā ieteikuma, bet KLP taču ir izstrādājuši labējie. Ne tikai labējie ir atbalstījuši KLP, bet nevar. Bet jūs atbalstiet arī taftu un citus nolīgumus, kur mērķis ir liberalizēt lauksaimniecību. Delē kundzi, jā, jūs arī atsaucāties uz līgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Uh, tūlīt tikko ir uzsāktas sarunas, un tas tikai pasliktinās mūsu piensaimnieku stāvokli. Jūs esat absolūti nekonsekventa. Ja jūs nevēlaties svārstīgumu labi, bet tad ir nepieciešams vairāk nekā tikai cenu novērošanas centrs. Jāpieliek punktu spekulācijas kultūrai un jāgarantē minimālā cena. Paldies! Ferāna kungs. Jā, paldies par šo ziņojumu. Jāteic, ka um, liberalizācija lauksaimniecībā arī pēdējo desmit gadu laikā nodas pie lauksaimniecības uh, preču finansēšanas. Nu, noteikti nepārtraukt spekulācija ar cenām. Delē kundze arī runāja par ziņojumu par izēju materiālu ziņojumu, kas ir publicēts šonedēļ, nu, es te interpretēju to visu citādāk. Es domāju, ka referents drīzāk runā par izēju materiālu cenu šausminošo stāvokli un ka zemās cenas varētu ilgt pat vairāk nekā vēl desmit gadus. Līdz ar to cenas nepalielināsies tuvākajā laikā. Šī nav vienkārši kaut kāda maza krīzīta. Nē, šis ir nopietnas stāvoklis, un jūsu teiks nekādā gadījumā neuzlabos mūsu lauksaimniecības situāciju. Uh, Netiknāts arī par lauksaimnieku neapmierinātību. Ir valsts, kas joprojām izmanto krīzi, lai nopelnītu sev vairāk naudas. Tiešām ir jāpārdomā, kā darbojas lauksaimniecības nozara. Mēs esam gatavi jums izstrādāt ziņojumu, lai parādītu, kā ir instrumenti, rīki, veidi, kā uzlabot mūsu lauksaimnieku dzīvi. Paldies! Paldies! Andrija kungs, bet lūdzu bez mm, savstarpējas polēmikas. Um, paldies, priekšsēdēji, jā. Šīs ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, to jau arī teicāt jūs ievadvārdos priekšsētēn, arī Delē kundze to minēja savā prezentācijā par to, kā tad būs lauksaimnieku nākotne. Vispirms liels paldies par Delē kundzes darbu, par eh, izvēlēto metodi. Mm Eh, ļaujot mums arī piedalīt, piedaloties dažādās konferencēs. Mēs redzam, ka jā, nu, pie šīs realitātes mums jādzīv, jāsadēsim kopā un uh, tad noteikti arī par to vēl strādāsim tuvākajās dienās, lai redzētu, kā risināt šo jautājumu, kas joprojām būs ļoti aktuāls un arī ļoti svarīgs. Tas būs kā pēc 2020. gada divi vispārīgi komentāri. Es uzskatu, ka šīs priekšlikums jāatbild uz nepieciešamību atvērt starptautiskiem tirgiem, bet nu blakus ir arī citi vēl tirgi. Eiropas tirgus un arī pie tā jāstrādā nacionālajie tirgi, kā arī vietējie tirgi. Uh, Arī tur ievērojams vērstās cenas. Šie rīki, kas ļauj cīnīties pret uh, šo svārstīgumu, kas nav tikai starptautiskā līmenī, uzskatu, ka tam ir jābūt daudz plašākam nekā tas, kas ir pašlaika ziņojumā, par ko runāsim nākotnē. Noteikti iekļausim papildinājumus, lai ņemtu pārvērā pilnīgi uh, visas šīs cenu svārstības un visus lauksaimniekus. Tad arī jūs um, runājiet par cīņu pret cenu svārstīgumu. Tas saistīts tieši ar privāto regulējumu reģistru. Un, manuprāt, uh, risinājums šeit ir meklējams arī valsts intervenču politikā un īstenojot šos jaukto režīmu. Uh, tas arī būtu jāatrunā ziņojumā. Nav tikai viena pieeja, ir dažādas. Īpaši šodien tas ir aktuāli, ņemot vērā to, kas notiek piensainīzijas nozarē. Tas, ko dara arī mūsu konkurenti citur pasaulē, protams, ka Te ir ne, runa par uh, tādu valsts lauksaimniecības politiku. Mēs nevaram apmierināties tikai uh, ar uh, tirgus pašregulāciju. Tālāk par pr priekšlikumiem. Es neesmu pret privāto regulējumu absolūti nekādā gadījumā. Nē, taču labāk var norganizēt šo filiālu, šo nozari, īpaši atcaucos uz pienu. Uh, Mēs tomēr redzam, cik šī pieeja nav pilnīga. Tur ir daudz trūkumu. Un or ražošanas organizācijām ir grūti Eiropas līmenī īstenot vienotā TKO 202. pāntu. Tad arī mums ir nu, jāatbild uz šiem jautājumiem, kas problēmām, kas nav tikai konjunktūras problēmas, bet struktūrāls. Un arī par šiem mutācijas fondiem. Uh, Nu, te visur varbūt nav pietiekami efektīvi. Dažkārt šie fondi dažās nozarēs vispār nav šādu fondu, piemēram, vīnu ražošanā, kur joprojām ir uh, lauksaimnieki, kuri nu, nevar izmantot šos fondus, bet es iesniegšu, protams, savus grozījumus, bet jāatbild uz šo galveno jautājumu, kā mazināt cenu svārstīgumu. Mówiłeś takim zaangażowaniem, że Jā. Tā tad mēs redzam, ka cilvēks šī tēma ļoti eh, aizrauja un gandrīz nevar, nav iespējams pārtraukt jūsu runu, Erāns kundze. Paldies! Tirgus regulēšanas instrumenta eh, pakāpeniska atmešana noved pie šīs tirgus nestabilitātes, ko mēs piedzīvojam. To, ko mēs 2013. gadā vai 3. Eh, nolēmām, mēs tagad piedzīvojam tās sekas. Kopējā lauksaimniecības politika atšķirībā no ASV lauksaimniecības likuma eh, ir krietni zaudējusi. Ar Delēs kundzes trim priekšlikumiem es esmu pilnīgi viens prāts ir pienācis laiks domāt par to, eh, kā pārvaldīt rismus, riskus nākotnē, kādu sistēmu izvēlēties kopējā lauksaimniecības politikā, bet ir taisnība. Dalībvalstīs, kur apdrošināšanas sistēmas jau labi darbojas, piemēram, Spānijā, šīs jaunās sistēmas ir jāformulē un jāveido tā, lai tam varētu piekrist. Un tad ražotāja apvienības, eh, nu dien, Dalējas kundze, jo vairāk to izdodas veicināt, jo labāk. E, kooperatīvi un ražotāja apvienības ir ļoti atbalstāmas, bet jāveicina arī līguma formas tā, ka mēs to jau ziņojumā par pārtiks ķēdi esam sacījuši. Tas ir jāpiemina. Un ne tikai e, beigās bija pie attiecībā uz katru ķēdītas posmu. Un tad mēs arī redzam šīs grūtības attiecībā uz cenām. Cenas, novērošana, to novērošana, tas var arī ietekmēt citas jomas, tātad ne tikai uh, eh, gaļa, lielop eh, vai cūks, bet arī uh, dārzeņi ir jāzina arī to cenas. Bet mums jāzina ne tikai cenas, jāiet vēl tālāk brīdināšanas pasākumi, agrīnās brīdināšanas, tik līdz ir redzams problemātisks tendences. Tas būtu ļoti vēlams. Tātad mums būtu nepieciešama šāda novērošanas uh, iestāde. Var jums tikai piekrist un uh, parakstīšu to labprāt un varbūt to vēl var pat nedaudz vēl uzlabot. Paldies, sirsnīgs, paldies. Tas viss it kā jau ir zināms Bet šeit komitejā mēs, mums vienmēr nāks par šīm sistēmiem no jauna runāt, jo nekas jau nenotiek pats no sevis. E, instrumenti maksā naudu, un mums ir nepieciešama, protams, arī informācija no tirgus darbēls kungs. Jā, atvainojiet priekšsēdētāji kungs. Jā, jums būs uh, iespējas, ka es polemizēju, bet nu neesmu es francūzs, pat izsakos franču valodā, tam nekāda sakara nav no franču politiku. Taču, kad Delēja kundze mina ekspertus, kas ieradīs, ieradās šeit parlamentā, nu iespējams, es biju nedaudz rupšs ar šal, profesoru Šalmai kungu. Nu, ša, profesors nebūs tas, kurš uh, atrisinās mūsu problēmu, šis ultraliberāls, kas saka, ka ir nepieciešama pašregulācija, jo. Uh, viņš runā tikai vienīgi pēļņu. Nu, ja viņš ir eksperts, tad tas ir dramatiski. Šīs nedēļas eksperti situācija ir tieši tāda pati Anjotis. Viņš jau bija lauksainiecības komitejā. Viņš ir par Šehau Kulgarda eh, pēc, eh, pēcteci sekotājs. Viņš arī iestājas par tītību vēl vairāk mm, deregulēt visu brīnišķīgi. Farm Europe. Nezinu, kas ir aiz Farm Europe. Tie nav nekādi lauksaimnieku aizstāvi. Uh, Šis ir iniciatīvas ziņojums labi, jā, bet uh, cenu svārstīgums lauksaimniecības tirgu tikai vienīgi aprobežoties ar to, tas nozīmē arī, ka mēs ar lauksaimniecības preču cenām vēlamies nodrošināt nepieciešamus ienākumus, bet tas nav iespējams, jo Vilēja kundze saka, ka mēs te neskatīsim zemās cenas, bet tad kāda jēga to visu, izcire, to visu uzrakstīt, tas būs slikts uh, vēstījums lauksaimniekiem. Uh, šie līguma aspekti. Noteikti pirmo punktu jūs iedvesmoja Šalmukungs, tātad, ka nepieciešams uh, iekļaut cēnu svārstīgumu kā normu, jā, bet tā nav norma. Tad ir otrais punkts, jā, kur arī ir uh, tas, ka uh, Eiropas Savienība paredz nepieciešamos uh, eh, politiku un finansējumu, lai atbalstītu lauksaimnieks, tas ir labi. Tālāk par uh, nozara organizāciju līgums sistēmu pastiprināšanu, bet ar to vien nepietiek. Jā, nu, ja valsts neiejaucas, tad, eh, tad nekas netiks atrisināts, bet uz, uz, uz valsts iejaukšanos te neti, nekas netiek minēts. Būs uh, vairāki risinājumi, ne jau viens. Bet, nu labi, to visu var skatīt par cenu novērošanas centru. Atvainojiet, uh, novērošanas centrs tikai novēro. Un uh, kāda jēga mums nav nepieciešams novērot cenas. Viss jau ir skaidrs, ka šo cenu svārstīgu nav nekas labs. Nu, es ceru, ka pateicoties kolēģiem, referentiem, kas. Uh, arī teiks, ka strādās pie tā, ka šis būs tāds risinājuma embrijs. Jā, nu, runāja par to, ka krīze ir milzīga, viņi to taču zina, bet uh, pašlaik uh, ziņojums balstās uz ekspertu viedokli, kam es nevaru piekrist, un ir uh, krietnī zem tā līmeņa, ko mēs gribētu sagaidīt. Un es ceru, ka grozījumiem kompromisiem atrastināsim visu. Paldies, deputāta kungs. Deputāta kungs, es piedāvāju <clears throat> jums satikties ar referentu pie kafijas tas, tur jūs varēsiet <clears throat> visu pārnāt zem četrām acīm, jo viss, ko jūs teicāt, ir ļoti interesants Agilēras kundze. Paldies, priekšsēd. Šis ziņojums, kā jau iepriekš kolēģi teici, lielā mērā saskana, saskana ar tagad plenāras sēdē apspriežamo ziņojumu. Proti, ir runa par pārtikas ražošanas ķēdes e, ķēdi. Un šeit ir e, interesanti ierosinājumi, un es e, e, piekrītu tomēr arī Tāra Vēlskungam, jo ar to nepietiek. Cenas vārstības, kuras izjūt lauksaimnieki. Mūsu rīcībā esošie instrumenti to nespēja pilnībā novērst. It kā tas bija domāts kā buferis lauksaimniekiem, bet tas ir pazudis. Tagad lauksaimnieki stāv, eh, ir pamesti eh, vieni, un tas nevienmēr atvieglo viņu situāciju. Es nevisai uzticos privātai regulēšanai, eh, izturēšanās kodeksu un tam līdzīgi. Tas viss ir jauki, parādīt labo gribu, bet mēģi neobligāti tiks sasniegt. Tas nozīmē, ka ziņojumam var būt jādod tāda ievirze, kas parādītu, kur mums virzīties uz priekšu attiecībā uz tirgus instrumentiem, kur nesenā reforma eh, man nevajadzētu grozīt, jo tie ir arī tad attiecīgie faktori cenas vārstībai. Mēs sakam, labi, tas tiek organizēts, tirgus ir tirgus, un kas netiek līdz eh, tas, diemžēl, nogrims, no, nu, ziniet, daudz nogrims, daudz būs to slīkoņu ir e, negodīgā konkurence no trešām valstīm, piemēram, un tās ir lietas, kas īstenībā arī eh, skār vienotā tirgus darbošanos. Ir liels problēmas par diskusijām Eiropas lauksaimniecībā, bet šīs ziņojums attiecīgi būtu jānoformulē vēl asā konkrētāk. Cik no es to spējušas grozījumiem centīšos to izdarīt, jo lauksaimniecībā salīdzinot ar citām nozarēm krīze ir vēl smagāk izpaudzies. Džufrīdas kundze lūdzu. Paldies. Es domāju, Jā, ka... nu man liekas, ka tiešām šīs diskusijas ir ļoti dzīvīgas un arī interesantas. Tas norāda arī uz to, cik ļoti svarīgi ir izstrādāt ziņojumu, kas tik tiešām uh, var arī uh, risināt reālas problēmas. Nu, Arī daudzi citi jau minēja cenu svārstīgumu un ka tas ir tik struktūrāli pēc savas būtības, ka tas uh, ir tik nopietni un smagi, ka nu, šis ir noteikti risināms jautājums, jo ar ārkārtas pasākumiem vairs nepietiek. Mm, mēs tādēļ nevaram atrisināt uh, eh, struktūrālu problēmu. Ir nepieciešams izveidot tādu sistēmu, kas ir stabila, atbalsta lauksēmniekus un nosacījumi visiem skaidri, ārkārtas pasākumi arī tiek vienmēr pieņemti novēloti. Bieži vien uzņēmumi jau slēdz savu darbību. Nu, ļoti svarīgi arī izcelt to, ka arī šeit komisijai būtu jāparedz mehānismi, kas ir vienkāršoti mehānismi, es vienmēr runāju par vienkāršošanu. Uh, Taču bieži vien aizmirstam atgādināt komisijai, ka vienkāršošana ir tāds termins, kas vienmēr jāapturprātā. Īpaši šeit runāju arī par brīvās tiesniecības nolīgumu garantijas klauzulēm. Klauzulām šīm garantijas klauzulām jābūt elastīgākām. Arī tad mēs redzējām jau iepriekš, cik daudz uh, ir trūkumu šajos, šajās garantija klauzulās. Ir ļoti svarīgi veikt kulturāli pā, revolūciju pārmaiņas. Atbalstot lauksaimnieks un no cenas vērstīgumu, risinot krīzi. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem, kas ienāk ar pilnīgi citu menedžmenta kultūru. Uh, kā arī ir jārisina ar, par lielu veikaliem. Ir ļoti uh, daudzi kas pasliktina šo lauksaimnieku situāciju. Tad, tad ir arī jāpiemēro finanšu instrumenti, jo lauksaimniecības kredītu sistēma ir jāatjaunina, citādi krīze turpināsies. Tā ir struktūra. Paldies! Paņi posēl Kostinger. Kestingeras kundze lūdzu. Paldies priekšsēd. Daudz, kas jau izskanēja. Un es gribētu vēlreiz arī pateikties mūsu kolēģē Anželikai Delējai par šo ziņojumu, e, kurā ir ietverti jau daudz svarīgi atzinumu, kas ir pareizā virzienā, tas jāatbalsta. Es arī pilnīgi piekrītu ka Eiropas investīcijas bankas instruments ir jāplūko rūpīgāk un jāraugās, kur mēs varam rast iespējas lauksemniekiem e, piegādāt līdzekļus e, visām citām jomām. Tas ir tie pieejami, lauksemniecība nav izslēgta. Varbūt mums jābūt radošākiem attiecībā uz šādu finansēšanas instrumentu izmantošanu arī Eiropas investīcija bankas. Uh, Kopumā es domāju, ka mums jābūt ļoti ambicioziem šajā ziņā, jo tas, kas tiks īstenots vai kaut kad arī komisijā atbalsosies, tas būs bieži tikai tāds pieticīgs kompromiss. Mēs, kā parlaments, varam būt drosmīgāki, es domāju, un izteikt drosmīgākas prasības. Es domāju, ka mums arī uz inovāciju jomu ir jāparaugās uh, Eh, tuvāk eh, jāveicina startupi, jauni uzņēmumi radoši tie dod pienesumu tautsemniecībai. Mums jāraugās arī kā lauksaimnieku jauni uzņēmumi. Um, tīklošanos, digitālie aspekti, kā tas viss var tikt savienots, tuvināts, lai pavērt jaunas iespējas lauksaimniecības tirgiem. Es domāju, ka mēs daudzkārt vēl esam krietni pārāk konservatīvi. Uh, domājot tikai tādās klasiskās kategorijās, jaunie lauksaimnieciskie uzņēmumi, manuprāt, var dot daudz lielāku pienesumu lauksaimniecības tirgiem. E, turklāt ir jāvērš uzmanība arī uz jauno lauksaimnieku atbalstu, e, paverot viņiem plašākas iespējas, un tā būs atslēga tam, lai e, turpmāk mūsu politika šajā ziņā būtu veiksmīga. Tagad Hoizlinga kungam vārds. Es pateicos kolēģei par darbu, bet ziņojums ir pārāk e, pieticīgs, nav pietiekoši e, e, e konkrēti valoda nerunā. Ņemot vērā pienkrīzi, to nepietiek. Mēs taču esam konstatējuši, ka ar konkurences tiesībām pat šajā jomā nav nepietiek. E, ražotājiem citu pozīciju kā kooperatīviem, ko līdz labi kooperatīvie ražotājiem nav e, saruna partneri, ir monopola struktūras, e, Dāņā ir vien, vienīgi gandrīz liela e, e, piena pārstrādes rūpnīca, e, te jāmaina kaut kas pie konkurences tiesībām, arī juridiski. Man tas viss šķiet par pārāk konsensuāls šis ziņojums. Eh, it kā pēc moto, ka, nu jā, mēs gribam dialoga, saru, eh, tādu eh, gaisot veicināt, otrā punktā jūs to sakat, ar to nepietiek pat laban, ir runa par izdzīvošanu, dialogi ar tiesniecības partneriem neko daudz nedos, mums vajadzīgi konkrēti soļi, manuprāt, ziņums ir krietni par vāju formulēts, ņemot vērā esošo situāciju ražotājiem, ir jānodrošina eh, labāk tiesiskā nostāja. Un par vienlietu jūs vispār neiztiecāties, jūs daudz runājat par KLP tālāko attīstību, bet ir tieši jāuzdod arī jautājums, vai mēs esam devušies pareizā virzienā. Ar vien vairāk uh, tirgus ekonomikas esam šeit ieviesuši nākošā krīze jau uh, cukurtirgu ir gaidām uh, mums jāpadomā, vai šī liberalizācija, šī tirdzes ekonomikas principu ieviešana tiešām šis ceļš bija pareizais. Mums ir arī jāuzdod šādi jautājumi ziņojumā, kurā ir virzienā turpmāk doties KLP. Un tad par eh, risks pārvaldības instrumentiem tas viss ir jauki un savstarpējie fondi, tas izklausās arī jauki, bet jums jākonkretizē, ko jūs ar to domājat un kas tad finansēs šos uh, apusējos fondus, un tad arī apdrošināšana tēma. Man šķiet eh, jautri, ka jūs 17. punktā tad rakstat, ka eh, tieši tajos uzņēmumos ir jāiesaistās, lai investīcija dinamika netik zaudēta, un kas tad ir ar pārējiem, bet tie necieš no cenas vārstībām, nu, bet, protams, kādēļ rūpēties tikai par tiem, kas jau ir investējuši. Tā ir uh, tirgus uh, kopēja problēma, un tādēļ jums kaut kas tomēr vēl jāprecizē, ko jūs ar to nopietni domājat. Un tad par apdrošināšanu es to neuzskatu par labu ceļu pret krūsu un vētram jūs varat uh, apdrošināšanu noslēgt, bet ne pret Puķinu vai Ķīnas tirgu riskiem tas nedarbosies. Tas ir ļoti ierobežots instruments, ko nevajadzētu uh, tagad uh, stilizēt par lielo panacēju nākotnes tirgus problēmu. Pēdējais, kas jau vairāk kārt izskanēja, tirgus novērošana, tas viss ir jauki, to zemnieki arī to var e, izdarīt, ja viņi redz savus norēķinus, bet no tā arī jāizstrādā instruments, kas tad izraisīs, e, iedarbinās mehānismi, kas arī iejauc, nevis tikai novēro tirgu. E, ar to nepietiek. Mums ir jāpastiprina šis ziņojums, lai tas būtu izteiksmīgāks, drusku agresīvāks. Paldies! Paldies, Būdas kungs nākamais. Paldies priekšsēm. Daudz, kas jau šovakar ir teikts par uh, apspriežamo jautājumu, um, par kur esam debatējuši jau kopš šīs komitejas izveidas. Un daudz, kas arī ir jāsaka par darāmo, lai cīnītos pret cēnu svārstībām Rumānijā. Esmu redzējis lauksaimniekus, kuri never, nespēja pārdot eh, govu, piemēram, par 200 eiro kas ir mazāk nekā vajadzētu būt. Ko mēs varam darīt? Kas mums jādara? Galvenā problēma ir tirgus trūkums, kur šādas produktus varētu pārdot. Diemžēl dažreiz mēs rīkojāmies mirkļa e, e, mm, problēmu rosināt, kā, lauk, kā e, ugunsdzēsēji, kas tikai visu laiku dzēš liesmas, bet ir jā, mazina krīzes eh, sekas un ir ļoti svarīgi stiprināt lauksaimnieku spēju kooperēties, veidot kooperāciju, kooperatīvas. Es esmu Francijā, Beļģijā daudz lauksēts eh, apmeklējis un eh, lauksaimniekiem izdevās savas ražošanas kapacitātes attīstīt, viņi vairs nav atkarīgi no uh, Eh, pārstrādātājiem, kamēr mēs šo saikni starp ražotājiem un pārstrādātajiem neslēdzam, neko nevaram darīt. Un mēs runājam par zemām cenām. Nu, salīdzinot ar ko? Mums jārunā par līdzsvarotām izmaksām, lai kāds būtu izstrādājums un pārdošanas cena Eh, šī produkta pārdošanas cenu. Tikai tā mēs varēsim rast risinājumu ciņā pret eh, cenu svārstībām. Mojas kundze lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdēji. Jā. Nu, mēs redzam ļoti skaidri, ka cenu svārstīgums uh, ir viens no lielākajiem riskiem lauksaimniecības uh, uzņēmē darbībā Eiropā. Tirgus, globalizācija, Krievijas embargo, kā arī dabas uh, uh, katastrofas, kas nu, nav lauksaimnieku pārziņā, gluži vēl lielāku neskaidrību ir ieviesušai nozarē. Taču Eiropas Savienība līdz šim izskatās ir ļoti tuvredzīga. KLP par spīti reformām nesniedz gaidītos augļus Arī uzklausīšanā Beļģi, Briselē divas nedēļas atpakaļ arī lauksaimnieks sūdzējās uh, par uh, to, uh, ka kaut kādi uh, prognozēm rezultāti būs pieejami tikai 20. gadā, bet mēs nevaram gaidīt. Lauksaimnieki vairs nevar gaidīt. Ja mēs tiešām vēlamies atrisināt uh, šo krīzi, tad KLP centrā ir jāievieš riska pārvaldība, kas ir saistīta ar cenu svārstīgumu, jāgarantē pasākumu homogēna īstenošana visās dalībvalstīs, jānodrošina lielāks, lielāka caurskatāmība patērētājiem un lauksaimniekiem. Taču vissvarīgāk uh, mm, tie, kas izmanto Eiropas fondus, ir nepieciešamības eh, dažās Eiropas valstīs veikt efektīvas kontrols par šo fondu izmantošanu. Jo bieži vien šeit ir novērojama krāpniecība, Nu, nodarbojas arī itāļu mafija, piemēram, ar šo krāpniecību. Diemžēl viņiem ir izdevies uh, piesavināties milzīgu lielu uh, apmēru Eiropas naudas, un tādēļ tas viss iet garām Eiro Itālijas lauksaimniekiem, bet tas viss notiek arī Eiropas uh, uh acu priekšā un neko tā īsti nav darījusi, lai, lai piemērot kontrolas. Uzbuši. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Desa kungs, paldies priekšsēd. Es diskusijā rūpīgi sekoju. Paldies Delējas kundzei par ierosinājumiem. Mēs visi varam strādāt pie tā, lai tos papildinātu, bet es domāju, ka viņa ziņojums e, projekts ir ļoti labs pamats. Ņemot vērā manu vecumu, e, e, esmu apmēram tik vecs kā Džims Nikolsons. E, bet Lielbritānija nav bijusi no sākuma Eiropas Savienībā, es ceru, ka jūs paliksiet tajā. Bet es esmu no savas bērnības ēst lauksaimniecības politiku piedzīvojis. Visu, ko par tagad runājam, mums ir bijuši jau negrozāmas cenas, sistēma kļuva nefinansējuma. Mums bija miljons tonu e, sausā pienpulveru, e, miljons tonu sviest e, noliktavās, un tādēļ mēs gājām citus ceļus. Un es domāju, ka no visi, kas e, izskanēja, tur ir kaut, kāds, kaut kāda taisnība, mums ir vajadzīgi daudz pasākumu, vesels pasākumu kopums, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, es jau vairāk kārt pieminēju, tirdzniecības eh, ķēžu eh, vāra tirgu, mums ir kopīgi kaut kas jādara. Pagājušo nedēļu laikā mans piensaimniecības eh, izpildietors man stāstīja tiešām šausmīgs fakts, to nedrīkst turpināt pieļaut. Pirms sešām nedēļām es minēšu, piemēram, Eh, viens vārds liels tirgotājs 92 centi, tas bija sīrs, eh, viņš noslēdz, mēs noslēdzam līgumu, eh, tas bija pa lēcenu. Un tagad pēc sešām nedēļām šis uzņēmums zvana, ja mēs no 92 ne, nenodīsim cenu uz 80, tad viņi ar mums vairs nesadarbosies. Viņiem ir tik dominējuša pozīcija, ka mēs nekad nevaram uh, uz vienlīdzīgiem eh, noteikumiem ar viņiem vest sarunas. Otr, cits piemērs. Vācijā bija divi piedāvātāji, kas ražoja, zinām, eh, sierzot, tas daudziem, daudz gadus labi darbojās, cena bija pieņemama. Tad nāca trešais mazs um, eh, piedāvātājs, kas 800 tonnas lētāk piedāvāja um, Vācijas tirgu un cena bija sabojāta. Vairs nepietika, ka šie divi bija Eh, vienīgie piedāvātāji Vācijā, divi tā jau milz koncentrācija Vācijas ir, un tomēr tas neko ne, nelīdzēja, tad es eh, brīdinu, eh, ka ar kooperāciju ražotāju vidū var nepietikt. Mums ir jāņem spēr arī soļi nākamajā laikā, lai šo tirdzniecības ķēžu tirgus var mazināt citādāk. Uh, Rauksaimniecībai arī turpmāk būs ļoti grūti laiki. Mums ir vajadzīga arī nacionāla nodokļa likumdošanā pasākuma. Kad es Vācijā ceļoju, tad īpaši jaunie zemnieki man saka, pirms diviem gadiem mums vēl gāja labi. Un e, nodokļi ir aprēķini tikai pēc diviem gadiem. Tagad sliktajā gadā mums ir jāmaksā uh, nodokļi par uh, to, ko uh, apgrozījumi pirms diviem gadiem ir vajadzīgi tāda vie, e, e, izlīdzinātā nodokļu e, bāzes, tas palīdzēs mazākiem ražotiem īpaši, un tad arī par sociālo. Šeit arī ir jāizmanto līdzekļi Vācijā, mums šeit nav, at, tas ir Eiropas līmenis, nav šeit atbildīguma, bet par to jādiskutē, jo daļa no valstsarnicības līdzekļiem ir jāizmanto sociālām programmām, tas nāks klāt cilvēkiem. Mums bija reiz arī tāda programmēs līmenī, ka tā vēl bija ļoti maz, par to jādiskutē. Bez tam dalību valstīs ir milzīgi nevien netaisnība. Eh, Dorfman kungs šeit vairs nav, kādēļ Herberts Dorfmans Itālijā, Dienvidu Tirolā lauksemnieki saņem pirmajā pīlākā 60 eiro un Lombardijā 600 eiro. Eh, Šādas eh, nevienlīdzības arī dalībvalsts iekšienē ir jāmazina, un Francijā ir līdzīgi sliktās, um, grūtās vietās um, lauksaimnieki saņem dažus eiro par hektāru un Parīzes uh, tūmā milzīgas uh, naudu. Arī nacionāla līmenī kaut kas jādara. Vislabāk pārdotā grāmata Vācijā, es tūlīt ir beigšu, pat labāk esot grāmata, kā es varu vegāni uh, ēst vai kaut kas tam līdzīgi. Vācijā jau esot miljonus vegāņu Un es skaidri pasateikšu, ja 100% Eiropa, Eiropas iedzīvotāji vegāni e, ēdies, tad mums vairs nav jādiskutē par atbalstu e, lauksaimniekiem, mums vairs nav, nav vajadzīga piena, e, putnu, e, putnu kopi, cūkopi, tad visu to var klapēt ciet, 50% e, vairs nebūs. Um, um, Tad, tad es domāju, ka uh, vegāņi ne, e, nepārtiek no zāles, tikai no tādas zālītes, kā to dažreiz sauc varbūt. Paldies! Tas man jāpieraksta un jāpublicē kādreiz grāmatā Flenegan kungs, lūdzu. Runājot par krīzi, vai dzirdot par to, kā runā par krīzi lauksaimniecībā, uh, Un tad jūs aizējat prom un atgriežaties un atkal dzirdat tieši to pašu un tieši tos pašus argumentus, tad man ir jautājums, nu kad beidzot tad būs arī rīcība, ko sacīja Desa kungs. Es pilnībā piekrītu tam, ko viņš sacīja, arī runājot par lielo veikalu uh, izmēru. Mēs atkārtojamies, mēs runājam vienu un to pašu. Un jautājums ir, kad mēs beidzot varēsim kaut ko panākt, lai šīs pārtiks piegādes ķēdes, kurās darbojas lielās firmas, tās, lai tās nepieņemtu tādu monstru veidolu. Mēs atkal un atkal sakām, vienu un to pašu. Ir daudz labu ideju šeit, bet jautājums ir, vai mūs kāds uzklausa. Un vēl interesants jautājums. Manā valstī un arī citās valstīs, kad runāju par deputātiem, es uzzinu par to. Viens lauksaimnieks saņem 40 tūkstošu gadā, un, bet individuālais uh, lauksaimnieks ar mazu saimniecību nesaņem neko. Mums ir jādomā, nu, kā tomēr uh, taisnīgāk sadalīt līdzekļus. Es esmu šeit tikai divus gadus, bet daži jau laikam 15 gadus te sēž un droši vien atklausījušies to visu daudzas reizes. Tak bardzo dziękujemy. Paldies! Tiešām. Jāra kungs, lūdzu, tas viss bija ļoti interesanti, ko jūs sacījāt. Paldies! Es piedaru pie tiem, kas labprāt piedalās diskusijās par šo ziņojumu. Arī Delējas kundze ir ieinteresēta, lai debatas būtu tomēr tādas, um, lai no tām būtu jēga un labums. Nu, tirgus regulējums, kā to raksturoja Alberts, nu nekāda paradīze jau nebija arī toreiz, un arī sociālismā bija noteiktās mm, stabilās, nemainīgās cenas, un nekāds ideālais risinājums tas nebija. Bet, kā es jau sacīju, runājot par tirgus politiku, Nu, mums ir šobrīd daudz visādu problēmu, arī sociālajā jomā, un mums nav uzņēmējiem instrumentu, ar ko viņi varētu efektīvi izmantot, un savu tirgus situāciju lauksaimnieku nespēja izmantot. Šobrīd apstākļi nestrādā, vai laiks nestrādā lauksaimniecības labā, un apstākļi nav labvēlīgi. kopīgā lauksaimniecības politika kopumā nav taisnīga, un dažkārt eh, šī neatbilstība ir ne tikai starp lielajiem un mazajiem, bet ir arī konflikti starp kreisajiem un labajiem. Varbūt mēs nonāksim pie jauniem instrumentiem. Es ar prieku gaidu debatas un uzklausīšanu. Bet, protams, ka arī lauksaimniekam būs pašam jāuzņemas atbildība. Bet ko aprakstīja Alberts Des, par to es raizējos visvairāk. Um, šobrīd līdzsvars starp tirgus apgādes ķēdēm un, un uh, ražotāju ir pilnīgi izjaukts, un tas ir steidzami risināms jautājums. Paldies! Tagad lūdzu komisijas pārstāvis. Paldies. Mēs uzmanīgi uzklausījām debetas. Paldies par interesantu ziņojumu. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam šīm debatēm, jo šīs jautājums ir tagad absolūti prioritāti, ņemot vērā lauksamniecības cenu krīzi. Un tiešām priecājamies, ka ziņojums koncentrēsies uz riska pārvaldības rīkiem, jo tālāk par krīzes ārkārtas pasākumiem. Tiešām šis ir tas mēģinājums un akcents, kas, manuprāt, ļoti labi strukturēs debatas Un arī tad saņemsim ļoti skaidru devumu no šīs komitejas, kā tiek teikt ziņojumā, tad jau ir KLP uh, rīki, instrumenti, bet no nu, ar tiem nav pietiekami strādāts. Iespējams, ka šie rīki būtu varējuši atrisināt situāciju, bet nu, tie nav bijuši īpaši populāri par caurskatāmību. Protams, kā var tikai atkārtot, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, runā tikai par novērošanu, bet arī par to, ka ir nepieciešams apmainīties ar informāciju ar visām iesaistītajām pusēm, operatoriem. Ir operatori, kuriem nav piekļuvs informācijai. Ir lauksaimnieki, kas uh, vispār nav informēti par reālo uh, situāciju, piemēram, viņi piensaimnieku organizācijas viņus vienkārši neinformē, nesniedz informāciju. Šo caurskatāmību var nodrošināt visos līmeņos. 17 dalību valstīs ir šāds novērošanas centrs, tas darbojas labi. Eiropas līmenī ir arī pienam novērošanas centrs, drīz būs arī cūgaļai, lielopu gaļai. Lī, pasaules līmenī ir G20 iniciatīva. Arī ir uh, visi šie pasākumi. Liels paldies! runātājs, priekšādātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Pēc referentē, paldies. Jā, protams, kā es sniegšu tādu globālu kolektīvu atbildi. Neaizmirsīšu neko, centīšos neko neaizmirst. Gribu tomēr atgādināt kolēģiem, ka šīs ziņojums nav KLP reformas ziņojums. Nē, šeit es vēlos runāt par Nu, runāsim precīzi, kad mēs runājam par uh, svārstīgumu, mēs runājam par uh, svārstīgumu apmēru un biežumu. Tādēļ es uh, negribēju runāt tikai par zemajām cenām, jo dažbrīd uh, svārstīgums attiec arī uz augstajām cenām. E, nu, jākonstatē komisijas ziņojumā, ka Um, šīs svārstības slēpj to, ka cenas vienkārši samazinās, un tas jau ir satraucoši, runājot par lauksaimnieku ienākumiem. Es pati esmu lauksaimniece, un esmu jau arī vairākus gadus piedzīvojis krīzes, mans uzņēmums vēl ir izdzīvojis, bet nu saskars tas arī ar grūtībām, ku, un arī ceļš, jo privāts sektors ļauj rast risinājums. Protams, ka tas nav vienīgais rīks, protams, ka tas nav risinājums. Uh, Šeit es runāju par svarīgiem uh, šiem nosacījumiem, bet es piekrītu, ka ar to vien nepietiek. Jā, es uh, sagaidu jūs grozījumus, priekšlikumus, lai tad būtu, vis, uh, lai tad šie nosacījumi, kas ir minēti ziņojumā, kļūtu par pietiekamiem nosacījumiem, kas ļautu arī izstrādāt šos rīkus. Daži nav pietiekami mobilizēti, kā LPT arī jābūt pietiekami radošiem. Nāksim klāt ar jaunu rīku priekšlikumu. Mans piedāvātais ziņojums ir diskusija pamats, lai katrs no jums varētu nākt klajā ar priekšlikumiem. Daudz tika runāts arī par uh, uh, tirgu arī veikalu caurskatāmību, veikalu, respektīvi izplatības centra uh, caurskatāmību. Un arī es par to runāju nacionāla līmenī, kad es eh, biju atbildīga lauksaimniecības jomā, bet šīs nekādā gadījumā nav jautājums, kuru mēs skatīsim kā tādu šajā ziņojumā. Taču par to ir jārunā kaut kur citu vietu. Piekrītu tam, jā, mēs nevaram eh, atstāt lauksaimniecību tikai un vienīgi eh, liela, lielveikala izplatītāja pārziņā ziņojums ir pietie ļoti, ja pareizāk sakot, šis līdzsvers ir uh, nepietiekams, ir jāiejauc arī valsts līmenī. Jūs runājat arī par caurskatāmību, un jūs varbūt Arabela kungs, ka novērot, tas ir labi, es piekrītu, jā, ar to nepietiek. Taču, ja caurskatāmības nav, tad tas mums neļauj pieņemt o, lēmumus. Uh, lau, tas neļauj uh, to darīt lauksaimniekiem, nedz individuāli, nedz kolektīvi. Es uzskatu, ka šī, šī caurskatāmība, kā teica komisija, ir svarīga katrā uh, līmenī, katrā fāzē un īpaši arī komercializācijas uh, katrā fāzē. Arī Deskungs to izcēla un es jau, jau sen piekrītu, bet nu, mēs pieskaramies tagad citam aspektam KLP pārstrādi. Uh, Taču lauksaimnieki, cik liels vai maz tas arī būtu, var nu, izkropļot tirgu gluži vienkārši tādēļ, ja viņš netiek pietiekami informēts par to, ko dara viņa kolēģi, proti citi lauksaimnieki šajā pat nozarē un tajā pat tirgū. Tad nu, mums būs jāatrod šādi rīki, kas to visu palīdz risināt. Varbūt es uh, atkārtošos un tomēr uzskatu, ka Šajā ziņojumā mēs uh, iedomājamies pārvaldības uh, rīkus, kas varētu līdzsvarot cenu svārstīgumu. Jā, tas, ko es piedāvāju, tas nav pietiekams un pilnīgs, tad ir es sagaidu jūsu priekšlikumus. Aicinu tomēr visus atnākt un piedalīties konferencē, kas notiks 8. datumā. Jā, mēs varam noraidīt Arabela kungs ekspertus. Uh, Taču es esmu par realitātes principu, tirgus ir tāds, kāds tas ir. Mēs esam pasaules ekonomikā, mēs varam nožēlot, taču ir jādara, nu, jāsardā ar to, kas mums ir. Ja neņemsim vērā realitāti, tad diezin vai radīsim risinājumus, lai šo realitāti uzlabot. Paldies! Liels paldies! Tagad man ir lūgums. Vēlreiz gribu atgādināt, 8. jūnijā uh, Tad 8. jūnijā notiks uzklausīšana, lūdzu apmeklējiet to, ļoti interesanti būs. Es pats dažkārt esmu sabojis, bet uh, es apsolos laboties. Un tur var un, uzzināt arī daudz interesanta, arī saistībā ar sadarbību ar ASV un TTIP nolīgumu. Lauksēmnieku organizācijas, kooperatīvi, tas, protams, arī ir nozīmīgs jautājums, bet ražotāju organizācijām nevar uzgrūst arī pārāk daudz atbildības, jo Uh, tirgu notiek zinām procesi, ko nevienmēr var tā ietekmēt. Līdz 23. jūnijam var iesniegt grozījumu priekšlikumus un ir pietiekami laika arī, lai pārunātu visus nepieciešamos grozījumus un pasākumus, par kuriem runāja referente. Paldies! šis punkts līdz ar to ir noslēgts. Paldies visiem, kas lūdza vārdu. Un tagad varam, tātad, kā es jau sacīju, 13. jūnijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. 21. datumā būs nākamā sanāksme bet tagad būs koordinātoru sanāksme. Līdz ar to šī sanāksme.